Godātie kolēģi, viena minūte pāri deviņiem sāksim darbu. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības apstiprināšana. Un es eh, tā tad gribētu arī paziņot eh, par eh, to, ka viedokļa apmaiņa par Kambodžu notiks aiz slēgtām durvīm. Neviens nav lūdzis grozīt darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Otrais darba kārtības punkts ir tātad paziņot, ka mūsu sēde tiek raidīta internetā Eh, no mūsu skatītājiem labrīt no Tallinas līdz Tesalonikiem, Salonikiem. Un eh, tā tad arī ir nodrošināts tulkojums, un tādēļ lūdzu runājiet skaidri un skaļi, lai visu var labi iztulkot. Vēlos sveikt mūsu vidū Stefāniju. Viņa ir uh, mūsu sekretariāta jauna darbiniece un vēlam veiksmi turpmākajā darbā. Trešais punkts uh, - sarunas, kas turpinās. Šobrīd mums notiek vēl sarunas, uh, skrīnings uh, tiešām ārvalstu investīcijām. Referents Prusta kungs maijā nobalsojām par savu nostāju. Uh, sarunas turpinās diezgan lēni, tās virzās uz priekšu, bet, uh, nu, pašā sākumā mēs uh, Tātad eh, vienojāmies par procesuāliem noteikumiem. Trialogs notika 27. septembrī, nākamais trialogs šonedēļ 11. oktobrī. Tagad vairāk ir tādi politiski strīdīgi jautājumi, kas ir iekļauti darba kārtībā. Tātad abas abi partneri un arī komisija nu, cer panākt kompromisu līdz Ziemassvētkiem. Pie tā mēs strādājam. Šķiet, ka mums uh, būs vēl uh, nepieciešams trialoga sarunas un varbūt līdz novembra beigām tad arī izdosies panākt vienošanos. Vai ir kādi komentāri, ja tādu nav? Tad pāriesim pie 4. 5. darba kārtības punktā apvienotās debates par uh, tirzniecības nolīgumu ar Japānu. Šobrīd ir uzsācies ratifikācijas process. Eiropas parlamentam jādod sava piekrišana. Un termiņš grozījuma iesniegšanai bija 2. oktobris, Tika iesniegti daudzi grozījumi šim rezolūcijas projektam. Parasti, nu, es nedodu vārdu Tātad es, man būtu bijis jādod vārds referentam Pedro Silvam, bet uh, viņa nav un uh, referentu vietā uzstāsies Dāvids Mārtins. Nu, eh, vispirms gribu pateikties eh, Pedro Silva Pereira par to, ka viņš tik uzmanīgi ir sekojis visam šim eh, procesam un arī uzstājas uz mūsu parlamentam svarīgiem jautājumiem līdz pat pašām beigām. Tātad Silva Pereira kungs atvainojas, ka nevar piedalīties grozījuma apspriešanā bet uh, viņš uh, piedalās ekonu komitejas delegācijas braucienā šonedēļ. Vēlamies pateikties arī. Tātad gribu teikt, ka Japānas vēstnieks ir nosūtījis mums vēstuli, apstiprinot, ka ir izveidot starp ministriju darba grupa, lai īstenot kompromisu tirzniecības Uh, sadaļā un pirmā šīs grupas sanāksme notiks jau oktobrī. To mēs augstu vērtējam. Šī vienošanās ir svarīga trīs galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, tās ir stratēģiski svarīgs nolīgums, jo tas ir saulaicīgs signāls par uh, to, ka mēs iestājāmies par atvērtu, uz noteikumiem balstītu tirzniecību pretstatā Trumpā atbalstītajam protekcionismam. Otrakārt, šis nolīgums ir līdzsvarots un visaptverošs no ekonomiskā viedokļa, ir ņēmts vērā pušu intereses, mums ir piekļuva Japānas tirgum, bet ir aizsargāts sensitīvākie mūsu ekonomikas sektori. Uh, Treškārt šis nolīgums ar Japānu ir jaunas paudzes nolīgums, ir ņemts vērā ilgspējīga attīstība, darbinieku tiesības un vidas attīst, aizsardzība. Un uh, arī uh, ņemot uh, vērā Parīzes nolīgumu, ir arī jauna sadaļa iekļaut par uzņēmumu atbildību. Uh, Un tā tad ir iekļauts normas par ilgspējīgu attīstību. Tagad par grozījumiem vēlos pateikties kolēģiem par viņu doto ieguldījumu. Ir saņemti 236 grozījumi. Kopā ar kolēģiem no sociāla demokrātu grupas esam iesnieguši 18 grozījumus Daži no šiem grozījumiem ir pa būtiskiem punktiem. Piemēram, 83. Uh, grozījums uh, tagad ir 54, nevis 48 pilsētas, kuras iesaistīts sadarbībā. Tālāk par geogrāfiskās uh, izcelsmes norādēm un atbilstošu saraksta iekļaušanu. Tālāk par starpministrijas grupas izveidi kas tātad šo ziņu saņēmām pēc ziņojuma projektu publicēšanas. Tāpat ir vairāk svarīgi punkti, ko nevarēja iekļaut sākotnējā tekstā, jo apjoms bija ierobežots. Tātad 103. grozījums par dzīmumu un tirzniecību. Uh, Nākamais 218. Uh, grozījums par uh, turpmāku globālās tiesniecības sistēmas attīstību balstoties uz PTO noteikumiem un 227. grozījums par uh, konsultatīvo grupu. Kopumā grozījums varētu iedalīt trīs grupās. Pirmkārt grozījumi, kas uh, pap iekļauj papildu elementus šajā ziņojumā un nu, kur mums ir kopīga sapratne un pieeja. Otrakārt grozīm 11. punktam par uh, tirzniecības ilgspējīgas attīstības klauzulas pārskatīšanu, kas ir sensitīvāk, un trešā grupa ir nu, ļoti uh, dažādi grozījumi un kompromisa iespējas šeit nesaskatu. Ir sagatavoti 22 kompromisu priekšlikumi, kas ir izsūtīti ēnu referentiem un centos ņemt pēc iespējas vērā uh, kolēģu viedokli, un 8. oktobrī mums notika ēnu referents sanāksme, mēs izskatījām virkni kompromisu, un notika viedokļu apmaiņa arī par šo 11 punktu, kas ir pārskat klauzulu tirzniecības un ilgtspējīgas attīstības klauzulē. Pateicos kolēģiem par konstruktīvu sadarbību un noslēgumā gribu teikt, ka ar interesi uzklausīšu jūsu viedokļus un tiksimies nākamajā ēnu referentu sanāksmē. Paldies Dēvidam! Tagad vārds ēnu referentiem katram trīs minūtes. Un pirmais Hansenkungs no ETP grupas. Labrīt, paldies! Pateicos kolēģiem Silva Pereiram par uh, darbu, ko viņš ir paveicis. Tagad strādājam pie kompromisa grozījumiem, par ko jau runāja Mārtiņa kungs. Pateicos arī Valēnsas kungam, kopā ar viņu iesniedzām virkni grozījumu. Viņš bija ēnu referents pirms manis. Mums ir vairāki punkti, kas vēl nav atrisināti, un Mārtiņa kungs jau pieminēja tātad šo 11. punktu par uh, sank sankcijas tur ir pieminētas. Un mēs uh, gribētu uh, nu, vēl turpināt sarunas par sankcijām un uh, pirmdien vēl to apspriest. Japāna ir apliecinājusi nopietnu apņēmību uh, efektīvi īstenot to visu. Jūs minējāt arī vēstnieka vēstuli, un tas ir skaidrs signāls Un mums nevajag aizmirst, ka Japāna ir reformējusi darba tiesības pirmo reizi 70 gadu laikā. Tas ir reāls solis uz priekšu. Un esam apņēmības pilni cieši sadarboties ar referentu šajā jautājumā. Līdz šim mums ir izdevies diezgan daudz panākt un centīsimies pabeigt uh, darbu pie šā jautājuma vēl mm, šajā sasaukumā. Un tas ir, manuprāt, iespējams. Tagad EKR grupas vārdā Kamal Kungs. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentam, ēnu referentiem. Vispirms paldies referentam par līdzsvaroto ziņojumu. Ir arī, nu, uh, atbalstīti kaut nesasniegumi šajā nolīgumā. Nu, prognozes, es nezinu, daudzas ir izrādījušās nepareizas. Mēs arī nesagaidījām tik daudz grozījumus, eh, ka, ka to būs tik daudz, bet, nu, jāņem vērā cilvēku bažas tālāk par. Uh, nu, iesniegumiem tā tad ir uh, iz, izcelts, kāds iegums būs gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Nu, grozījumi norāda arī, ka tiek atcelti eh, tarifu barjeras un eh, netarifu barjeras. Eh, un tāpat ir šīs pamatpilsētas, nediskriminācija pakalpojums sniegšanas joma. Un mēs zinām, ka ekonomika, arī pakalpojumu nozara ir svarīga. Tātad šeit ir pozitīvs ieguldījums. Ja šīm nolīgumam attīstot brīvu un taisnību, taisnīgu tirzniecību, un tāpat arī dzimumu jautājums ir svarīgs tirzniecības politikā jādomā par ilgtspējīgu attīstību, un mēs apliecinām vēlreiz apņēmību īstenot Parīzes nolīgumu. Tāpat svarīgas ir MVU un uzņēmuma pārvaldības sadaļas Šis nolīgums uh, būs ļoti nozīmīgs arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Daudz no tiem eksportē uz Japānu, un tas mm, būtībā šis noliegums nāk par labu ne tikai lieliem, bet arī uh, cita izmēra uzņēmumiem. Un mēs arī saprotam, cik svarīga uh, loma ir pārobežu datu plūsmām, jo dati būtībā ir mūsdienu valūta. Tālāk par tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļu. Un šis uh, mehānisms, kas balstās uz sankcijām, nu varbūt šeit nav tādas vienprātības, kā mēs to būtu vēl, vēlējušies ne parlamentā, ne mūsu grupā, bet mēs pie šā jautājuma strādāsim. Uh, Un ļoti eh, svarīgi, ka mums ir liela eh, viedokļu tuvība ar mūsu partneri Japānu, ar citiem partneriem varbūt nav tik liels vienprātības. Šie, eh, šīs normas ir vērstas uz to, lai mainītu politiku abās pusēs, un mēs uzskatām, ka to var izdarīt sadarbības un dialoga gaisotnē. Šis uh, ziņojuma projekts ir uh, ļoti labs, un uh, es iezīmēju arī, kuras grozies mēs varētu atbalstīt, un vēlreiz paldies referentam, ēnu referentiem. Liels paldies! Tagad Nāģa Hirša. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Lielākais vairākums no 236 grozījumiem ap apliecina eh, noteiktu ievirzi. Tātad tie ir pozitīvi komentāri, šim nolīgumam būs pozitīvs efekts. Vēlos sirsnīgi pateikties referētam Silvam Pereiram par uh, paveikto darbu. Ir tiešām pienācis laiks dot skaidru signālu mums Eiropā. Mums arī tas jāapzinās Protams, mēs vēlamies vairākus aspektus papildināt, tas ir pamatots, bet uh, mums tāpat laikā ir jāpaliek konstruktīviem savā nostājā un jādod skaidrs signāls, ka mēs iestājamies par taisnīgu, brīvu tirzniecību. Un mēs eh, vēlamies eh, šo vēstījumu nest pasaulē. Tātad šis no. Nu, nolīgums ir ļoti svarīgs. Mēs iestājāmies par uh, brīvību un vērtībām, un tagad ir tiešām īstais brīdis virzīties uz priekšu. Tālāk, uh, ja palūkojamies uz atsevišķiem um, grozījumiem, kur ir ļoti negatīva attieksme pausta, nu tad man rodas jautājums par Uh, to, vai šie cilvēki, šīs grupas vispār pazīst Japānu, zina, kas ir Japāna, ka tā ir demokrātiska, uh, mūsdienīga, ties, uh, tiesiska valsts. Un šajā rezolūcijā mēs norādām, ka tas ir tālējošs nolīgums nu, vistālajošākais, kādu jebkad Eiropas Savienība ir noslēgusi, un arī tas ir ļoti svarīgs runājot par personas datu aizsardzību. Mums vēl ir jāseko, kā attīstīsies šī, šis temats, datu plūsmas, mums ir datu aizsardzības pamata regula un uh, Tādēļ ļoti svarīgi parlamentam ir jāsam informācija par to, vai šeit viss ir uh, samērīgi un vai uh, kaut kas nav jāgroza. Tālāk arī par šo, uh, šo sankciju mehānismu. Tad <clears throat> arī šeit nav Uh, komisijai mandāta. Tālāk ir runa arī par to sabiedrības uzticību brīvās tirsniecības nolīgumiem. Tātad parlamentam un pilsoniskai sabiedrībai ir jāsadarbojas arī īstenošanas posmā. Un mums ir jāliek akcents uz to, ka tieši īstenošana nodrošina šī nolīguma ietekmes uh, īstenošana, tātad parādīšanos. Nākamais runātais Buhner kungs, paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties uh, referentam, kurš tiešām centas uh, panākt kompromisa risinājumu un ceru, ka viss virzīsies uz priekšu veiksmīgi. Tālāk par saturu. Nu, tagad izskanēja pārmetumi ka eh, šajā ilgtspējīgas attīstības eh, sadaļā nu, mēs nevarētu nekādus priekšrakstus eh, Japānā izstrādāt, bet šeit ir divi komentāri. Pirmkārt, ir runa ne tikai par Japānu, bet arī par mums. Un Tādēļ ir arī jāsaprot, ka tirzniecībai nav prioritāte salīdzinājumā ar darba tiesībām un vidi. Otrkārt, uh, nu, tiek pārmests, ka nes, nepazīstot šo valsti. Es pats esmu divus gadus tur nostrādājis, pat valodu nedaudz protu, tā kā nu, man nevar pārmest valsts ne, nepazīšanu. Tālāk uh, saturs CO2 izmeši Japānā ir viena no augstākajiem pasaulē - 9,8 tonnas uz iedzīvotāju un nav samazinājušies kopš 90. gadiem. Apmēram 90% uh, no enerģijas Japānā tiek iegūts sadal, sadedzinot uh, naftu un ogles un metānu. Mēs es, tas nav nepieciešams. Esam veikuši pētījums, kas liecina, ka ir iespējami citi risinājumi un uh, rūpniecības, un it īpaši uh, atomenerģijas nozare ir tik ietekmīga, ka viss tiek uh, bloķēts tālāk arī. Tāpat mums ir nepieciešams arī uh, Uh, sadaļa uh, ar sankcijām par ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tas ir nepieciešams arī Eiropas uh, firmām. Tālāk finanšu noteikumi šajā nolīgumā ir katastrofāli. Tieši tie, tās uh, jomas tiek liberalizētas, kas ir novedušas pie iepriekšējās finanšu krīzes, un te nu gan būtu nepieciešami ievērojami uzlabojumi. Tagad Helmuts Šalts eh, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī pievienojos paustāju pateicībai referentam, kurš centas, cenšas panākt eh, kompromisa eh, risinājumus, piedāvājot jaunus grozījumus. Nu, Šeit var būt gan pozitīvi, gan kritisks skatījums uz šīs, šī nolīguma īstenošanu. Nu, um, viss vēl ir atvērts. Mēs, kā mūsu grupā, kritiski vērtē šo nolīgumu. Kolēģis Buhners no zaļo grupas jau daudz ko pateica. Tā tad runa ir par ilgtspējības darba kārtību. Eh, mēs esam apņēmušies īstenot šos ilgtspējības mērķus. Un tiek noliegts, ka uh, ir jāņem vērā paaugstinātā konkurence, piemēram, lauksaimniecības jomā, bet arī citi reālās tautsaimniecības aspekti. Manuprāt, mums ir daudz uh, ak, vairāk jāizvērtē, kā tas viss ietekmēs tirgus situāciju. Mēs nevaram noliegt to, ka uh, lielāka piekļuve pārtikas uh, preču tirguma varēs uh, ietekmēt uh, tagad eh, arī Japānas tirgu. Tas eh, neko neatrisinās, ja mēs varēsim savus ražējumus tirgot eh, Japānā, jo, nu, šis piedāvājums kļūs par dominējošo tirgu. Mums ir atklāti jāatzīst, ka divpusējs nolīgums nevar atrisināt uh, uh, sociālos un vides uh, jautājumus un uh, aizstāt arī pārdoms par ekonomikas attīstību. Tāpat arī šo finanšu regulējumu es uh, ļoti kritiski vērtēju. Mm uh, ka Japānas finanšu industrija globālā Um, mērogā tātad ir uh, pakļauta spiedienam visu liberalizēt un uh, mums atkal uh, šiem jautājumiem ir jāpievēršas pēc desmit gadiem. Tālāk par vaļu nozveju. Un tun, tunzivju nozveju šeit ir citiem partneriem noteikts daudz stingrākas prasības, tādas šajā nolīgumā Japānai nav paredzētas. Un vēl noslēgumā mēs domājam, ka š, ja mūsu grozījumos minētie ierosinājumi netiks ņemti vērā, nu, mēs iestāsimies par to, lai netiktu ratificēts šis nolīgums. Tālāk Ticijāna Bēgina no EFDD grupas. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam par uh, lieliski padarīto darbu, kā jau es teicu. Es atbalstu šo nolīgumu. Es uzskatu, ka tas palīdzēs daudziem Eiropas uzņēmiem ieiet Japānas tirgu. Uh, Es esmu iesniegusi arī grozījumus. Šajos <clears throat> grozījumos es centos izcelt to, ka šajā īpaši svarīgajā brīdī šim nolīgumam ir milzīga nozīme. Turklāt rakstu par to, ka noteikts nozars ir jāaizsargā, lai darba vietas saglabātu. Šis apusējā virzība ir ļoti svarīga. Mums ir jādara viss, lai arī Japāns uzņēmumi pret mūsu uzņēmumiem attiektos gluži tāpat kā pret savējiem Jāatzīst, ka reper, referents ir ņēmis vērā manus aizrādījumus, un es ļoti atvainojos par eh, saviem kritiskajiem komentāriem. Piemēram, esmu kritiski izteikusies par eh, koksnes izniecību, par mm, pakalpojumu tirgus liberalizāciju. Japāna ir progresīva valsts, tomēr nāves sots tur nav atcelts. Esmu ļoti priecīga, ka mani grozījumi par piekļuvi tirgumu, par eh, aizsardzību, par tirgus caurskatamību. Uh, ir ņemti vērā, un arī kompromisa grozījumos tie provizoriski ir iestrādāti. Mēs esam pret investīciju aizsardzības klauzulu, līdzīgi kā sita gadījumā, un es ļoti ceru, ka komisija to ņems vērā, tad, kad prezentē savu ideju. Um, priekšlikumu paldies! Tālāk citi komitejas locekļi arī ir lūguši vārdu. Katram došu divas minūtes eh, dālings kundze vispirms. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties arī eh, referentam par šo pirmo projektu, par eh, pirmo sarunu kārtu, par koordinēšanas darbu. Un man ir divi komentāri, kas attiecās arī uz visiem tiem grozījumiem, ko esmu pati iesniegusi. Pirmais komentārs. Uh, ir līdzīgs eh, Buknerkunga teiktajam. <clears throat> Es runāju par tirdzniecību un ilgspējīgu attīstību. Mani grozījumi varbūt nekritizē Japānu tieši, bet eh, drīzāk kritika ir vērsta pret Eiropas Savienības sarunu vešanas gaitu Mēs šajā parlamentā esam vairāk kārt atzīmējuši, ka mums ir dažādi viedokļi par tirzniecību un ilgspējīgo attīstību, bet katru reizi, kad šis jautājums paceļās plenārsēdē, kad mēs runājam par eh, sankcijām, tad mēs eh, balsojumā neatbalstam šo attīstību un tikai trīs reizes eh, balsojot šajā parlamentā ir atbalstīta stingra nostāja attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Tas norāda, ka mūsu viedokļi ir dažādi arī šajā komitejā. Jautājumā par sankcijām. Es pavisam nesen biju ēnu referente eh, ziņojumā par eh, tirniecības politiku. Sāpīkungs bija referents. Uh, Bet um, <clears throat> tātad mēs strādājam un mēs nu, konstatējam, ka komisija nevēlas iesaistīties saprātīgā veidā, nepiedāvā ne alternatīvas, nekādus citus pasākumus, kas būtu kaut kas cits un nevis sankcijas attiecībā uz ilgspējīgas tirniecības pārkāpumiem. Ironiski, Japāna ir mm, TPP līgumā ir parakstījusies mm, par sankciju bāzētiem mm, pasākumiem. Mums ir jābūt konstruktīviem, mums ir jāstrādā kopā ar galvenajiem partneriem, arī ar šo ir jāorganizē uzticības gaisotnē tirdzniecība. Otrs komentārs par investīciju aizsardzību. Esmu iesniegusi šo grozījumu, tur es atbalstu, ka mums nav toksisko ICS sistēmu Atceraties debatu par sita nolīgumu un tas, ka tas nav iekļauts jautājumā nolīgumā ar Japānu, es uzskatu, ka tas padarīs darbu vieglāku. Paldies. Tālāk Katainenes kundze. Paldies. Kolēģi, vispirms es gribētu paust eh, atbalstu Hiršas kundzes teiktajam. Ļoti svarīgi ir atbalstīt eh, šo nolīgumu, un Aldis pārstāvi Hiršas kundze jau lieliski klāstīja mūsu grupas nostāju. Es eh, esmu ļoti priecīga redzot, kādas iespējas paveras, jo īpaši lauksaimniecības jomā eh, apmēram 80% mūsu preču šajā nozarē būs atbrīvot no muitas nodevs, un ļoti nu, svarīgi arī runāt par uh, līguma noslēgšanas fāzi. Es redzu, ka Japānas puse arī ir apņēmības pilna strādāt pie īstenošanas, un mēs par to runājam arī iepriekšējā sanāksmē, uh, un arī delegācijas sanāksmē attiecībām ar Japānu. Uh, šajā nolīgumā mēs redzam mm, iespējas iespiesties Āzijas tirgu, tas sniedz lieliskas iespējas mūsu uzņēmiem, kas strādā dažādās nozarēs. Un vēl ir jāpievērš uzmanība tam, ka mēs um, esam šeit uh, priekšplānā. Mēs esam apsteiguši ASV, viņi tikai nulli, kā ir uzsākuši savas sarunas ar Japānu par uh, līgumu noslēgšanu, jāizmanto laika priekšrocība, kas ir mūsu pusē šobrīd, jāatbalsta šīs nolīgums, un es gribētu pateikt, pateikties komisijai par sarunu veikšanu. Paldies, Marina Renu. Merci. Paldies. tiešām rezolūcijai ir iesniegt vairāk grozījumi. Mēs jau pieminējām grozījumus no sociāldemokrāta grupas, un man ir jautājums, kāds ir rezolūcijas status. Ja tās mērķis ir tikai sirdsapziņas nomierināšana, tad tā nav nekādas nozīmes. Savukārt, ja tā ir paredzēta, lai attīstītu tālāk lietas no līguma sakarā, var pie tā strādāt. Un man ir trīs prioritātes. Pirmais eh, - eh, starptautiskās darba organizācijas konvencija. Domāju, ka Japānas ratifikācija būtu solis uz priekšu. Eh, SDO standartos. Savukārt šobrīd mums nekādu garantiju par to nav. Otrā prioritāte attiecas uz ilgspējīgu attīstību, runājot par pārskatīšanas klauzulu, pats tāds, kad komisija norāda, ka tā nav nodoma strādāt pie ilgtspējīgas attīstības ar sankciju, pakāpenisku sankciju pieju, tad arī šeit mums nav nekādu garantiju. Es gribētu dzirdēt no komisijas un līdz iespējamai ratificēšanai kaut ko noturīgu šajā sakarā un nevis vienkārši e, dialoga rīkus ar pilsonisko sabiedrību, bet saistošu dialogu attiecībā uz ilgspējīgu attīstību un visbeidzot Parīzes E, kritēriji. Manuprāt, nav pietiekami citēt Parīzes nolīgumu, lai teikt, ka tas tiek ievērots. Ir jaunais gājiecē ziņojums, kur ir jau norādīts, cik nopietna ir situācija un vai e, šodien tā būtu dekarbonizācija vai bioloģiska daudzveidība vai meža neizciršana Japāna, nav parādījis nevienu konkrētu virzības apliecinājumu. Domāju, ka no še, šī brīža līdz ratificēšanai mums šīs klauzulas ir jāpilnveido, tās nav pieņemamas. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, eh, mēs arī esam iesnieguši daudzus grozījumus un gribu uzsvērt. Uh, to, ka mēs izrādām cieņu Japānai, mēs vēlamies taisnīgu tirzniecības nolīgumu, pat ja mēs izvirzām noteiktas prasības un par šīm prasībām, par uh, uh sadaļu ilgspējīgu attīstību ar sankciju mehānismu. Tas mums ir svarīgi, un kā jau tika pieminēts, es nesaprotu, nu, uh, Tā jau nav pirmā reize, kad mēs par to esam iestājušies, to, tam ir piekritusi gan ETP, gan citas grupas, ka, nu, attiecībā uz Austrāliju, Čīli ir bijuši šādi mehānismi paredzēti un kādēļ, teiksim, šai, šajā gadījumā tas ir citādāk. Tālāk, uh, nu, arguments, ka Uh, nu, ar Japānu mēs tā nevaram rīkoties, ka mēs uh, uh, uzticamies, bet, nu, teiksim, arī Japāna varētu mums prasīt šādu sankciju mehānismu un, teiksim, ja ir ļoti uh, Eh, slikti darba apstākļi, piemēram, arī Itālijā, tad arī Japānai būtu tiesības norādīt, ka pie mums viss nav kārtībā, ir jāpaukstina gan darba, gan vides standarti un uh, jāuzlabo. Uh, nu, Tāpat par šo starptautiskās darba organizācijas konvenciju ratifikāciju un skaidrām darba tiesību normām Japānai tas vēl ir uh, jāizdara. Un tātad šī ilgspējīgas attīstības sadaļa ar mehānismu un pārskatīšanas klauzulu. Tas viss ir nepieciešams. Tālāk Anna-Marija Minēra. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik dank de rapporteur voor zijn werk. Paldies par paveikto darbu. Es redzu, ka referents ir eh, ņēmis vērā daudzas idejas no manas puses. Eh, piemēram, tas, ka Japāna vēl nav ratificējusi darba organizācijas standartus, arī aspekts par uh, Parīzes nolīgumu. Bet jāatzīst, ka šīs sarunas ir tik sarežģītas un tik visaptverošas, un ir tik daudz jautājumu, kas nav līdz galam izrunāti, kaut vai uh, arbitrāžs jautājums. Eh, nu, mēs jau nevaram parakstīties zem tukšas lapas. Un redzēt, ka šis nolīgums ir riskants, kaut vai to var spriest pēc grozījumu skaita. Mēs īsti neatbalstam šo nolīgumu, radīsies viens, vienots tirgus, nevarēsim strādāt konkrēti reģionos, un, un ļoti daudz standarti netiek ievērot, piemēram, pārtikas, datoaizsardzības standarti un citi, tie netiks vienkārši ievērot. Uh, uzskata, ka šis nolīgums atbalstīs multinacionālo uzņēmumu intereses, tas nav mūsu vides vai mūsu cilvēku interesēs. Šādā nolīgumā es neredzu prasības, kaut vai kas izriet no starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Kvalitāte, adekvātums nav izskatīti jau šeit, šajā tekstā. Un un kā būs ar pārtikas produktu marķēšanu. Varētu būt tāda situācija, ka tirgu nonāk tādi pārtikas produkti, kas ne tikai neatbilst mūsu normatīviem, bet arī izraisa negodīgu konkurenci. Un visbeidzot, jā, mums ir visas šīs saistības un pienākumi un, un jānodrošina tomēr strīdu izšķiršanas mehānisms, arbitrāžas mehānisms, kā mēs to kārtosim nākotne. Un esmu iesniegusi grozījumu, ceru, ka jūs atbalstīsiet tos. Paldies! Slānfield kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Es gribētu teikt, ka ja nu mēs noraidīsim šī nolīguma ratificēšanu, kā tas ir izskanējis dažu deputātu runās, kas kritizēja ieteikumu noslēgt un ratificēt, tad um, tādā gadījumā mums vajadzētu noraidīt arī visus iepriekšējos tirzniecības un nolīgumus. Uh, šis nolīgums ir jāskat uz kopējo jau parakstīto nolīgumu fona. Šis teksts ir vislabākais, visplašākais, tas vislabāk atbilst mūsu vēlmēm. Tas visvairāk izskatās pēc tāda nolīguma, ko mēs vēlamies noslēgt. Tur ir redzami risinājumi arī ilgspējīgas attīstības virzienā. Daži deputāti teica, ka ir noraizējušies par darbinieku stāvokli, par darbiniekiem, lauksamniekiem eh, eh, vai arī par Japānas sabiedrību kopumā, tad jūs esat pauduši bāžas. Eh, tad es jums ieteiktu ieskatīties statistikas datos, kas raksturo Japānas socioekonomisko attīstību Tur jūs konstatēsiet, ka Japāna ir 90 un vairāk 90 um, labāko valstu sarakstā. Ir ļoti daudz valsts, kas uh, grib līdzināties Japānai, runājot par sociālo ekonomisko attīstību. Ļoti, ļoti daudzas valstis gribētu pielīdzināties šai ziņā Japānai, jo Japāna ir viena no bagātākajām valstīm. Eiropā Piemēram, Vācija ir eh, viena no bagātākajām valstīm, un es nedomāju, ka vāciešiem vajadzētu sūdzēties par dzīves līmeni savā valstī. Bet eh, Vācija arī ir izraisījis eh, asins plūdus karu laikā visā Eiropā. Un kāpēc par to runāju? Nu, to pašu var teikt par Japānu. Arī Japāna ir bijusi iesaistīta asiņainos karos ar Ķīnu, ar Koreju, ir sagrāvusi pati savu valsti, ir radījusi mm, trūkumu, izraisījusi nabadzību. Un abas šīs valsts, ko salīdzinu, ir civilizētas, atvērtas, uh, ir labklājīga sabiedrība, ekonomika zied un plaust. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka šīs valsts ir gatavas sadarboties gan politiski, gan ekonomiski ar dažādām pasaules valstīm tirdzniecība un attīstība dod labumu visiem cilvēkiem, ieskaitot arī darbiniekiem, par ko jūs runājat, ieskaitot arī par tiem lauksaimniekiem. Uh, ko jūs šeit pieminējāt. Mēs par to runājām Tokio, un viņi grib ratificēt pēc iespējas ātrāk. Uh, un viņi grib pēc iespējas ātrāk to ratificēt, un jūs esat, ka nē, nevajag vai. Tā, paldies, tā Gablika kungs. Thank you, Chair. Paldies. Vispirms Es gribētu pateikties referentam par lielisko darbu, par visiem centieniem paust ideju, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs gan um, ekonomiski, gan politiski. Es personīgi arī gribētu pasvītrot šī nolīguma ekonomisko un politisko nozīmi. Tas nav tikai tā, ka mēs gribam palielināt eksportu uz šo valsti Mēs ar šo nolīgumu sūtam signālu, ka mēs atbalstam atvērtības principus starptautiskā tirzniecībā. Un tas ir ļoti svarīgi Trumpa ērā šodien. Šaubu nav, ka tirdzniecība un ilgspējīga attīstība ir ar izšķirīgām vērtībām mums šeit, Eiropas parlamentā. Un tāpēc es gribētu pateikties referentam par to, ka šis idejas ir izceltas. Japāna ir svarīgs strateģisks partners, un tāpēc mm, Tas ir ļoti pozitīvi, ka uh, šis ir pirmais nolīgums, kur mēs lasām skaidru apņemšanos īstenot Parīzes nolīguma prasības. Un visbeidzot, nedrīkstam aizmirst, uh, ka uh, tirzniecības un ilgspējības sadaļa mums pašiem būs ļoti vērtīga, jo mēs varēsim turpināt dialogu par dažādiem jautājumiem, kaut vai par to pašu nenoslēgto starptautiskā darba organizācija konvenciju jautājumu. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos izskaina referents, lai rieģētu uz pāris komentāriem. No sociālistiem no apvienotās karalistas mēs dzirdējām, ka parlamentā uh, ir nobalsots par sankcijām. To vajadzētu precizēt. Šeit bija runa par Austrāliju, Jaunzēlandi, kur bija teikts, ka skatīt sankciju iespēju, tas nenozīmē noteikti sankcijas. Šādas iespējas skatīsim, bet um, tekstā to neiekļausim. Tālāk Marija Rēna norādīja, ka nesot precīzi termiņu Eh, SDO konvenciju ieviešanai. Šie bija jautājumi, uz kuriem Japānas apmeklējuma laikā skaidra atbild netika paņemta, bet ir saņemta uh, vēstnieka vēstule 8. oktobrī, kur skaidri norādīts Japānas valdība uh, organizē pirmo tikšanos starp starp eh, ministrijām un aģentūrām oktobrī, lai skatītu SDO nodaļu ieviešanu Japānas nolīguma sakarā. Eh, manuprāt, tas ir pilnīgi skaidri pateikts vēstnieku vēstulē. Un domāju, ka mēs varam būt ar to mierā. Un uh, arēnas kundze, es gribu vēlreiz piebilst, kā notiek ļoti labs dialogs Eh, jums ar Seržo Pereiru, un esmu pārliecināts, ka tiks atrasts piemērots formulējums. Paldies, vienmēr ir prieks piedalīties dzīvīgās diskusijās, tāpēc lūdzu jūtieties motivēti atbildēt viens otram, bet tagad dod vārdu komisijai, kur pārstāv Marko Širolo, lai viņš varētu komentēt diskusiju. Paldies, priekšsādātāji! Labrīt visiem! Pirmkārt, komisija vēlas pateikties parlamenta deputātiem, kuri izteicās šajā viedokļa apmaiņā un diskusijā par ļoti nozīmīgo nolīgumu. Un tagad daži komentāri no manas puses, lai bagātinātu diskusiju. Pirmkārt, vairāk deputāti pieminēja šī nolīguma stratēģisko vērtību, kā arī to, kā tiek stiprinātas attiecības ar partneri, ar kuru mums ir kopīgas vērtības, pat standarti, un tas ir ļoti svarīgi šajā sarežģītajā laikā, lai mums būtu strateģiska partnerība ar ļoti tuviem draugiem un būtiskiem tirdzniecības partneriem. Es pieminēju vērtības un standārtus un dzirdēju to, ka pastāv bažas par standārtu mazināšanu. Es Eh, domāju, ka mm, ar Japānu nav riska drošības vai pārtiks drošums standārtu pazemināšanai, kur ir ļoti augsti pārtikas un patērētāju uh, aizsardzības standārti. Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu ar nolīgumu drīz spēkā stāšanos maksimāli izmantot tās sniegtās iespējas, kā arī nodrošināt vienotus spēles noteikumus uh, arī citiem eksportētājiem uz Japānu. Ļoti bieži tiek pieminēts vīns un siers. Uh, Eh, par lauksaimniecības produktiem runājot, un it īpaši vīnražotāju gadījumā vienots, eh, vienots spēles noteikumi būtu ļoti nozīmīgi. Es nosaucu tikai eh, šos aspektus, bet vēl ir arī daudzi citi šajā sakarā. Pāris konkrētā komentāra par citiem punktiem. Pirmais pār TSD uh, to recall as it. Atceros, at, atgādinu vēstniekā Kodāmas vēstuli, kuru saņēma komisija un kurus papīra ir skaidri formulēti nodomi strādāt pie šiem jautājumiem. Tas eh, notika pēc deputāta Tokijas apmeklējuma, un tas ir ļoti nozīmīgs turpinājums darbam. Eh, lūdzu, ņemiet vērā šo virzību, jo tas stiprina mūsu ciešās sadarbības potenciālu. Par Parīzes nolīgumu runājot, Eh, tas ir pieminēts, bet tā ir saistoša apņemšanās vērsties pret eh, nelikumīgu mežu izciršanu. Un, ja jūs palūkosieties uz skaitļiem, tad pēdējos desmit gadu lai, eh, laikā tie ir krietni uzlabojušies prasības eh, tiek ieviestas, un eh, šeit man ir ļoti interesanti dati. Kopš 19. septembra ir izveidots reģistrs pār reģistrētiem uzņēmumiem, kur ir certificēti visaugstāko standartu izmantošanā. Tāda ir 39. Un tie ir nopietnas solis lai veicinātu šī rīka darbību. Atbildīgiem operatoriem, kuri pār šo rīcību saņems tirgu prēmiju. Šajā sakarā mēs turpinām cieši sadarboties ar Japānu, bet eh, viss ir ļoti daudzsološi. Un visbeidzot, finanšu pakalpojumi bija atsauc uz faktu, kā varētu eh, pakalpojumu sadaļā parādīties turpmākas krīzes riski, bet vēlos precizēt, kā ir runa par eh, nevajadzīgu tirzniecības barjeru mazināšanu. Taču tāpat ir padarā, eh, paredzēti nolīgumā plaši izņēmumi un ir pieļaujami jebkuri pasākumi, kur tiek pieņemti leģitīmi vai prudenciālu pasākumu dēļ. Tāpat ir paredzēts, ka mūsu operators būs tiesīgi nodrošināt to pašu pakalpojumu, ko vietējie operatori. Un vispārīgi mēs varam to atbalstīt, ka nediskriminācija tiek ievērota kā vispārīgais princips. Tas attiecas ne tikai uz pakalpojumiem, bet uz visām nodaļām, un šeit ir paredzēta arī e, prudenciāla piesardzības pasākuma. Tā kā riskus es nesaskatu. Paldies, Davids Mārtiņš, galavārdam! Izteikšos ļoti īsi. Turpināšu atkal izteikties Pedro vārdā. Es uzklausīju arī Marijas viedokli. un vēlos kliedēt viņas bažas, ka tās nav nekas, kas tiek rakstīts sirdsapziņas satīrīšanai, bet Eh, referents vēlas nolīgumu visdrīzāko parakstīšanu, pieņemšanu, lai mēs varētu eh, to izlābot, eh, izmantot pilnībā, lai varētu izmantot iespējas, ko tas dod, skaitā koksnes eksportā un citās jomās. Tāpat es gribu atbildēt citiem kolēģiem Mums ir jāapzinās, ka tirdzniecības darījumos var būt uzvarētāji, zaudētāji, tādi varbūt arī šeit, tie varbūt Japānas mazie fermeri, bet tā notiek, kāds iegūst, kāds zaudē, un kopumā mūsu izvērtējums ir, ka ieguvumi ir vairāk nekā zaudējumu un domāju, ka šis nolīgums palīdzēs stiprināt labākus darba, vides un citus standārtus. Līdz ar to mana atbilde ir pozitīva. Paldies, ar to mēs esam pabeiguši diskusiju par grozījumiem attiecībā uz Japānas rezolūciju. Un mēs varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta, kas ir tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru. Mūsu referents pār šo dosjē ir Santiago Fisas. Pirms eh, dot viņam vārdu sveicu mūsu vidu Peru dirzniecības eh, ministru vietnieku un Kolumbijas vēstnieku Francisko Kanados. Bet tagad vārds eh, referentam Fisas. Paldies priekšsēdētāji! Tāpat vēlos pateikties eh, vit, ministra vietniekam, vēstniekiem, kolēģiem par klātbūtni. Tirzniecības nolīgums ar Peru un Kolumbi, Kolumbiju Eh, provizori tiek īstenots jau piecus gadus, un tāpēc ir jāuzdod sev jautājums, kas šo piecu gadu laikā ir mainījies attiecībās starp pusēm, un kāds ir šis ziņojums, kuru mēs skatām mūsu komitejā. Atgādināšu, kā tirzniecības nolīguma ir prioritāte, lai varētu iesaistīt parlamentu uzraudzību. Ir ļoti nozīmīgi uzraudzīt šos nolīgumus ne tikai sarunu periodā, bet arī to īstenošanas un ieviešanas laikā. Šeit attiecas, eh, šeit ir runā ne tikai par strikti tirsnieciskiem eh, aspektiem, bet arī par tādiem standartiem, kas pozitīvā veidā var ietekmēt pušu socioekonomisku attīstību. Turklāt. Tas ir Rīgas, kurš dos mums iespēju konsolidēt strateģisko partnerību ar uh, eh, Latviju Ameriku, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Kā jau es sacīju jūnijā, uzskatu, ka esam uz pareizā ceļa īstenojot nolīgumu. Skaidrs, ka uh, divpusējā tirzniecība nav pieaugusi, bet tiek kompensētas negatīvās tendences starptautiskajā plūsmā. Uh, Tirzniecības eh, nolīgums ir stiprinājis ekonomisko stabilitāti, modernizāciju, diversifikāciju eksportam un tirzniecībai Kolumbijā un Peru, un ir ļoti svarīgi, lai šīm valstīm būtu atsauces tirgus ārpus Latīņa Amerikas, kas palīdzētu stiprināt tam eksportu. Ar nolīgumu palīdzību Kolumbija un Peru ir modernizējušas savus eksportus un ir īstenojušas ievērojamu peļņas pieaugumu saviem, tā skaitā maziem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat šis nolīgums nodrošina labāk piekļūt tirgumu eh, eh, ne tikai tarifus atceļot, bet arī atceļot divpusējās tirzniecības kameras. Šādā veidā ziņojums arī atspoguļo to, kā mūsu MVU eh, nereti ir nepietiekami informēti par iespējām, ko nodrošina nolīgums, un tāpēc ir būtiski izmantot visu potenciālu, ko piedāvā eh, tirzniecības nolīgumi tiek meklēti risinājumi, lai mazinātu esošās tirdzniecības barjeras, ko daudz eh, devējam par tirdzniecības traucēkļiem, it īpaši e, eh, sanitārijā, fitosanitārijā lomā, bet arī Kolumbijai un Peru ir daudz daru, darāmā, lai varētu atrisināt eh, jautājumu ar gaļas produktu certificēšanu, geogrāfiskajiem eh, saukumiem un eh, nodokļiem un akcijas attiecībā uz vīniem un alkoholiskiem dzērieniem. Tāpat tiek risināts grūtības Kolumbijai un Peru izpildīt vairākus Eiropas standārtus pārtiks drošuma ziņā nolīgums ir devis iespēju stiprināt sadarbības mehānismu starp Eiropas Savienības un Kolum, Kolumbiju un Peru, it īpaši ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī strādāt pie tā, lai starptautiski kajās darba tiesībās un vidē tiek ievērot visaugstākie standarti. Tomēr vēl ir daudz darāmā un ir jāpasvītro ceļu kartē norādītajā vairāki jautājumi, kas skar darba inspekcijas, neformālā darba jautājumi, bērnu darba nepieļaušana un vidas jautājumi. E, komisija nosūtījusi Peru valdības iestādēm vēstu vēstuli attiecībā uz atsevišķiem ilgtspējīgas nodaļas aspektiem un izmantošu tirzniecības ministra klātbūtni, lai dzirdētu viņu viedokli šajā sakarā. Vēl viens elements ziņojumā ir svarīgais dialogs starp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Eiropas Savienībā, Kolumbijā un Pēru attiecībā uz uh, ilgspējīgu attīstību un nul, tirdzniecības nolīguma izpildi. Domāju, ka šīs vietējās konsultatīvās grupas ir ļoti noderīgas nolīguma īstenošana, un tāpēc ir ļoti būtiskas un kalpo kā pievienotā vērtība, turklāt tās ir pilnīgi neatkarīgas. Šajā sakarā apsveicu Kolumbijas lēmumu izveidot vietējo eh, konsultantu grupu. Kā jau es sacīju jūnijā, ir jāapzinās apstākļi, ar kuriem ir saskāršās abas valstis, un ir jādod iespēja abām valstīm strādāt eh, pareizā virzienā, sadarbībā ar Eiropas Savienību, un arī es no, no, gribētu pasvītrot Kolumbijas pievienošanu. Es, uh, Eh, SAO, kas ir nozīmīgs solis uz priekšu. Un tagad, darbie kolēģi, es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem jau iepriekš par darbu, lai mēs varētu sagatavot vislabāko parlamentu kopīgo nostāju. Paldies, tagad ēnu referenti, katram divas minūtes. Imakulāda pirmkārt, no sociāldemokrāta grupas. Paldies, par jūsu vārdu došanu man spāņu valodā. Tas izskanēja ļoti labi. Pirmkārt, es vēlos uh, sveikt mūsu vidū Peru un Kolumbijas eh, ministrus un vēstniecību darbinieks. Tāpat es vēlos pateikties referentam par lielisko darbu un labo pamat ziņojumu, kas tiek sagatavots. Un ir tiesa, ka sadarbībā ar ēnu referentiem un grozījumiem esmu pārliecināta, ka mums izdosies uh, izveidot e, vairākumam ļoti pieņemamu nolīgumu. Esmu ļoti gandarīta par pozitīvajiem aspektiem, gan e, tirdznieciskajā ziņā, diviem attiecībā uz diversifikāciju eksportam, gan Kolumbijā, gan pamatā Peru gadījumā. Un to, cik strateģiski ir svarīgs šis nolīgums, lai varētu risināt konfliktu situācijas katrā valstī sadarbības jomā, lai nolīgums varētu stiprināt attīstības stratēģiju ilgtspējīgā veidā. Tomēr vēl aizvien ir risinā, eh, izaicinājumi, kas ir būtiski un mūsuprāt ir ļoti būtiski panākt E, izcelsmes aizsardzības, norāža aizsardzību, mazināt tā saucamos tirzniecības traucēkļus, jeb treidiritens, tāpat uh, atrisināt svīnu un spirtoto dzērienu tirzniecības jautājumu, un viens jautājums ļoti svarīgs parlamentam un, un tīpaši mūsu grupai ir uh, ceļu kartes izpilde cilvēku eh, tiesību, sociālo un darba tiesību jomā un ilgtspējīgas attīstības ziņā. Eh, nereti mūsu komitejā mēs esam runājuši par to, ka uh, nolīgums ir jāpilda visā pilnībā un ir pilnīgi no, nepieciešams paredzēt uh, aktu katru reizi aktualizētu informāciju attiecībā uz to, ko abas valstis veids ilgspējīgas attīstības jomā. Uzskatu, ka parlamentam ir jātiek informētam par reformām šīs nodaļas sakarā. Un tāpēc eh, lūdzu komisiju institūciju pārstāvis un eh, komisi, eh, Peru un Kolumbijas valdības pārstāvjus eh, pielikt maksimālos pūliņus šī nolīguma izveidošanai. Tāpat domāju, ka tās sūdzības, ko mēs esam saņēmuši no pilsoniskās sabiedrības un kas mums ir bijis jāpārbauda, mums parāda, kā ir jāpieliek abām pusēm vēl lielāki pūliņi, tīpaši Peru valdībai, lai šīs struktūrētais dialogs un pilsoniskā pad, e, sabiedrība tiktu pārstāvēta. Protams, mēs iesniegsim vairākus grozījumus, lai stiprinātu atsevišķu aspektu formulējumu, un esmu pārliecināti, ka gala rezultāts būs ļoti labs. Paldies! ECR grupā. Like detailed... Paldies Fisas kungam par ļoti uh, uh, konstruktīvo pamatu, kas ir izstrādāts mūsu komitejas ziņojumam. Nu, man trīs piebildumi. Tātad pirmkārt uh, šīs Uh, nolīguma ietekmes izvērtēšanā tas desmitajā punktā norādīts, ka daudzi MVU nav informēti par iespējām, ko dod šis nolīgums. Jā, tiešām Kolumbija un īpaši Peru ir lielākie, lielākās ieguvējs no šī nolīguma, bet attiecībā uz Eiropas Savienība mums joprojām ir tirzniecības deficīts ar Peru, un tas vēl pieaug par 14,4%. Eh, eh, tas pieaudzis ir 2017. Eh, gadā. Jautājums, ko mēs varam konkrēti darīt, lai informētu par šo nolīgumu. Tiešām gribētu dzirdēt no mm, referenta arī par šo konkrēto jautājumu. Nākamais punkts - korupcija. To bieži, um, uz to bieži norāda Eiropas Savienības uzņēmumi. Uh, nu, tiešām būtu labi zināt, kā šī situācija ir attīstījusies kopš nolīguma parakstīšanas un ko vairāk varētu darīt, lai cīnītos pret korupciju. Uh, Un treškārt, eh, skatoties plašākā ģeopolitiskā kontekstā, eh, nu, Peru ir eh, valsts, kura visvairāk iestājas par brīvo tirzniecību Latvijā, Amerikā un arī TPP. Um, nu, varētu, teiksim, veikt analīzi par to, kā, kādas ir atšķirības starp mūsu vēstajām sarunām un TPP sarunām, kādas ir prasības arī attiecībā sociāliem un vides standartiem, lai mēs varētu šīs monētas abas puses salīdzināt. Tie man bija īsti komentāri. Uh, un esam gatavi īstenot konstruktīvu dialogu ar referentu. Liels paldies! Tagad vārds liberāļu grupai. Nadja Hirš, godātie kolēģi, cienātie, cienītie Peru Kolumbijas pārstāvji, es arī gribētu pateikties autoram par sagatavoto ziņojumu projektu nu, tagad runāt par Kolumbiju, Peru un Ekvadoru. Šeit mēs runājam par pozitīvu attīstību, tas skaidri jāpasaka. Tātad pēc no, nolīguma noslēgšanas ir uh, gūti sasniegumi t, tiesu jomā cīņā pret korupciju. Nu, ir ļoti svarīgi redzēt, ka virzība ir pareizajā virzienā. Tālāk par MVU, eh, nu, tiem ir eh, jā būt ieguvējiem eh, šajās Latvijas valstīs, un tiešām vajadzētu šīs iespējas arī izmantot. Un gribētu uzsvērt, ka Kolumbijā ir uh, jāīsteno turpmāk arī stabilizācijas pasākumi, jo tas ir ļoti svarīgi ekonomikas attīstībai un ekonomiskai sadarbībai. Nu, vēl būtu jātīsta dialogs ar pilsonisko sabiedrību, it īpaši lauku reģiono šeit vēl pastāv trūkumi. Un mums vajadzētu turpināt sadarbību arī ar jauno Kolumbi Kolumbijas valdību. Mēs, kā liberāļu grupa, iesniegsim arī grozījumus, tātad mums ir jāuzsver, kādas priekšrocības dod digitāla ekonomika gan Latīņa Amerikai, gan arī Eiropai. Un Tāpat mēs vēlamies norādīt, ka šai strateģiskai partnerībai ir tiešām ļoti liels potenciāls, kas ir jāizmanto. Paldies tagad gojvārdā eh, mums šalts. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam par eh, nu, tādu visaptverošu regulas, eh, rezolūcijas priekšlikumu. Jā. Yeah Um, šeit ir runa par provizorisko nolīgumu īstenošanu, jo ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis to ir ratificējušas. Un nav noslēpums, ka šis nolīgums bija viens no strīdīgākajiem nolīgumiem šeit parlamentā, jo tas ir nu, noslēgts ar valstīm, kur, tādām kā Kolumbija, kur pilsoņu karš, konflikts eh, šai valstī pastāvēja, un tādēļ attiecības ar Eiropas Savienību svarīgas, eh, domājot par kopīgu eh, ekonomisko politisko sadarbību valsts pilsoņu interesēs. Daļai tas sakāms arī par Peru. Šī ceļa kārte, kas ir bijusi priekšnosacījums Eiropas parlamentam, lai ratificētu šo nolīgumu pirms pieciem gadiem, manuprāt, ir viens no konkrētākiem instrumentiem, ko esam izstrādājuši uh, attiecībā uz šādu veidu sadarbību. Un līdzsvars, kā tas ir norādīts ziņojuma projektā, ir apusējs. Nu, varam teikt, ka ir uh, sasniegumi, bet joprojām pastāv daudzas problēmas. Jautājums, kā mēs uh, šo procesu turpmāk virzīsim uz priekšu sadarbības gaisotnē. Uh, notiks uh, tirzniecības konsulu tikšanās. Uh, šīm pusēm, un tāpat svarīgi ir arī konsultatīvo grupu darbs, lai raudzītos uz ceļa kartes īstenošanu. Otrs komentārs. Diemžēl mēs kā goe grupa kon konstatējam, ka notiek sociāli aktīvo spēlētāju slepkavības. Nu, katru otro dienu kāds cilvēks tiek nogalināts. Nu, šāda situācija grauj uzticību ekonomiskai un tirsniecības partnerībai un to saku vēstniekiem, kas šeit ir pārstāvēti, ir arī pārstāvēts arī NVO, tātad tas ir svarīgi atrisināt šo problēmu. Kirkton Darlings kundze. Jā, turpināšu Helmuta teikto, kad Šis nolīgums tika ratificēts Eiropas parlamentā pirms iepriekšējām vēlēšanām. Es vadīju Eiropas Savienības arotbiedrību konfederāciju. Mēs ļoti aktīvi bijām iesaistījušies ceļkārtas izstrādē, uh, lai varētu izstrādāt darba kārtību, kā uzlabot cilvēku tiesību un darba tiesību situāciju Kolumbijā un Peru. Un tādēļ ir tāda vilšanās bet ir arī pozitīvi sasniegumi noteiktos jomās, tomēr pietrūkst progresa ilgtspējīgas attīstības jomā. Nu, tas ir uzkrītoši. Galvenais rūkums šajā ziņojumā, un mēs iesniegsim grozījums, tātad ir reālā situācija uz vietām, par ko runāja Helmuts, par to, ka daudzas daudzi uh, sociālo tiesību un cilvēku tiesību aktīvisti tiek nogalināti Kolumbijā, it īpaši pēc uh, uh, miera līguma parakstīšanas, bet nav ziņojumā pieminēts, ka te ir saikne ar uh, zemes uh, īpašumu tiesībām, vides aizsardzību, tātad tieši tādēļ notiek vēršanās pret cilvēku tiesību aktīvistiem, sociāliem un vietējiem uh, aktīvistiem. Nu, valstī, kur kuras uh, eksporta lielākā daļa ir saistīta ar dabas resursiem. Un, ja mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, nu, mums ir šies, šie jautājumi jārisina. Tāpat Kolumbijā joprojām ļoti daudz arotbiedrību aktīvisti tiek nogalināti un iebaidīti. Šā gada pirmajā uh, pusē līdz augusta beigām 14 arotbiedrību aktīvisti tika uh, nogalināti 2012. 17. gadā ir bijuši 2200 iebaidīšanas gadījumi vēršanās pret arotbiedrību aktīvistiem, un nekas no tā nav pieminēts šajā ziņojumā. Uh, Mums ir jāatspoguļo reālā situācija uz vietām, jo pretējā gadījumā nu, mūsu prasības neizskan pietiekam nopietnas veikt konkrēts pasākums. Paldies tagad vārds Marijai Arēnai. Nu, gari nerunāšu, gribu teikt, pilnībā piekrīt Džudas teiktajam, jā, šis uh, ziņojums būtu uh, jāskata arī uh, Kolumbijā notikušo vēlēšanu kontekstā, un pašreizējai valdībai nav ceļa kartes par mieru uh, nolīguma uh, īstenošanu. Dukē kungs īstenoja kampaņu vēršoties pret šo nolīgumu. Nu, tagad interesanti, kā tas viss saskana ar šo tirzniecības nolīgumu, kur ir runa par ceļa karti, par miera nolīgumu. Uh, Tālāk arī jautājums par piekļuvi zemei, zemes resursiem un tāpat kā tiek vēršanā, notiek vēršanās pret cilvēktiesību aktīvistiem, kas, saist, kas cīnās par dabas aizsardzību, tāpat par nelegālām raktuvēm, kas darbojas uh, Kolumbijā. Tātad visi šie jautājumi būtu jāiekļauj mūsu rezolūcijā. Ja Eiropa ļoti aktīvi atbalstīja ne, nevis mieru procesu, bet pašu šo nolīgumu, kas tika panākts. Un šis tirzniecības nolīgums bija vērsts uz šā procesa atbalstu, un tādēļ nevajag to izvērtēt tikai no tirzniecības plūsmu viedokļa, bet arī no cilvēku tiesību situācijas viedokļa Kolumbijā. Paldies, Karolīna Kans. Jā, gribu runāt arī par tām jomām, ko nevērtējam tik pozitīvi. Protams, ir soļi pareizā virzienā, bet jāsaka, daudz kas neatbilst šai šim nolīgumam. Man ir liels bažas par pamatiedzīvotājiem, par sīkajiem zemniekiem, kuri tiek uh, padzīti, tāpat tiek uh, vajāti nogalināt cilvēktiesību aktīvis, notiek vēršanās pret arotbiedrībām un šī sadaļa ir pārāk vāja, un tā būtu jāpadara stiprāk. Tāpat arī par pilsonisko sabiedrību, arī šeit ir problēmas, tā ir jāstiprina, tā ir aktīvāk jāiesaista procesos. Un tālāk arī problēma ir tāda, ka iet pārkāpumi nav iespējams apturēt tirsniecības nolīguma darbību, un līdz eh, ar to mums ir grūti eh, panākt arī pozitīvu attīstību. Esam sagatavojuši atbilstošas grozījumus tālāk. Kā eh, vērtē komisija šo situāciju? Matiešs Šegan. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu prāt šis ziņojums nāk īstā laikā. Kā zināt, nesam vēl pabeiguši pārējas periodu šim nolīgumam, jo pilnīgi liberalizācija paredzēta pēc desmit gadiem. Arī īstenošanas darbs vēl nav pabeigts. Daudz, ko esam sasnieguši pirmajos piecos gados, bet vēl daudz, kas ir darāms, it īpaši runājot par uh, piekļuvi tirgumu Nu, ir eh, šeit vēl dažādas problēmas attiecībā uz Kolumbiju, tāpat arī saistībā ar publisko iepirkumu. Tāpat eh, nopietnas problēmas ar ilgspējīgu attīstību. Nu, eh, ir zināmi sasniegumi, tomēr skaidri redzams, ka jārīkojas aktīvāk, daudz kas vairāk jādara arī mūsu pusē. Un tāpat arī mūsu. Uh, Andu uh, partneriem, it īpaši arī Peru. Ir arī tādas iedrošinoša uh, soļi spērti Kolumbijā uh, par struktūru izveidošanu, kas nepieciešams, lai īstenot dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Nu, uh, Ņemot vērā ziņojumu teikto, mēs aktīvāk uh, strādāsim pie ietekmes novērtējuma, īstenošanas, uh, tas uh, tiks uzsākts gada beigās, tiks pabeigts nākamgad, un tāpat mums ir jādomā arī par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu šai valstī. Paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies! Tagad gribu aicināt Peru. Nē, es atvainojos, vispirms ārējās darbības dienas pārstāvis uzstāsies Žans Piers Būrs, kurš ir uh, direktoru vietnieks. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju paust Eiropas ārējās darbības dienas viedokli par šo ziņojumu projektu. Es teiktu, ka kopumā mēs piekrītam uh, virknei secinājumu, kas ir iekļauti šajā ziņojuma projektā un kopējam vērtējumam. Šīs tirzniecības nolīgums ir ļoti svarīgs elements mūsu attiecībās ar Kolumbiju un Peru. Un tas arī tā būs turpmāk, uh, domājot par citām valstīm. Tālāk par tirzniecības attiecībām ar uh, ko, Peru, Kolumbiju un uh, pārējo pasauli. Uh, nu, daudz kas balstās uh, uz uh, derīgo izrakteņu eksportu, bet svarīgi būtu samazināt šo atkarību, uh, samazināt uh, izrakteņu eksportu, un uh, dati par Kolumbiju un Peru ir iedrošinoši, jau MVU šais valstīs sāk eksportēt uz Eiropas Savienību netradicionālos lauksaimniecības produktus. Tas ir jāuzsver. Ja Nu, jautājums, kādēļ es vairāk runāju par to, kas uh, ietilps DJ trade kompetencē. Nu, tas tomēr ir svarīgi arī politiskā ziņā, jo uh, tas palīdz uh, attīstīt tos Kolumbijas un uh, Peru reģionus, kam nav bijusi piekļuva līdz šim starptautiskai tirzniecībai. Tāpat uh, tas ir jāskat kontekstā ar uh, miera nolīgumu īstenošanu Kolumbijā deputāti, kuri uzstājās, Uh, no, runāja arī par bažām saistībā ar cilvēku tiesību situāciju un darba tiesību situāciju, ka pārāk daudzi arotbiedrību aktīvisti tiek joprojām nogalināti. Jā, arī tas uh, rada nopietnas bāžas Eiropas Savienībai. Mēs bieži esam šos jautājumus uh, apsprieduši. Tātad mūsu misiju vadītāji ar Kolumbijas varas iestādēm par šiem jautājumiem ir vairkārt runājuši. Un jaunā Kolumbijas prezidenta politika šķiet cerīga, tā ir viena no viņa prioritātēm, un viņš īstenos jaunu politiku, lai šīs problēmas risinātu. Mēs vēl tagad uh, gaidām uh, uh, nu, konkrētu signālus par to, kā šī politika reāli būs. Tāpat mums ir cilvēktiesību dialogs ar šīm abām valstīm gan oficiālā, gan neoficiālā līmenī un ir iespēja arī finansēt projektus, lai risinātu cilvēktiesību dimensijas, kas būtu jāuzlabo. Un uh, ir arī jautājumi, kas ir šā ziņojuma centrā, proti darba tiesību situācijas uzlabošana arī šeit Eiropas Savienība varētu finansēt projektus, lai veicinātu pieredzes apmaiņu ar šīm valstīm un lai abas valsts īstenotu labāku politiku. Un um, es domāju, ka arī uh, mūsu kolēģi no Eiropas komisijas šādu lūgumu izskatīs. Un tagad Peru uh, tirzniecības ministra vietniekam vārds lūdzu. Liels paldies, esiet sveicināti visi, vēlos jums pateikties pār iespēju piedalīties šodien Startautiskās tirsniecības eh, komitejas sanāksmē un arī norādīt tos sasniegumus, Eh, tirzniecības nolīgumā starp eh, Eiropas Savienības kolīmbiju un Peru no Peru perspektīvas. Eh, šis nolīgums ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu attīstības stratēģijā, jo dev, ir devis mums iespēju paturēt ekonomisko izaugsmu un stabilitāti pēdējo uh, 18 uh, gadu laikā virsvidējā Latīņa Amerikā un uzlabot iedzīvotāju ienākumu līmeņa celšanos, uzlabot uh, uh, mūsu cīņu pret nabadzību, mazināt nabadzības līmeni un tāpat arī ievērojamā veidā mums ir izdevies panākt to, ka no 2007. līdz 2017. gadam esam samazinājuši nabadzības līmeni Peru no 1,49. 7. gadā līdz 1,21% 17. Domāju, ka tas parāda panākumus eh, nabadzības samazināšanā Pēru, pateicoties tā skaitā eh, tirzniecības atvērtībai, un šis daudzpusējs nolīgums ar Eiropas Savienību ir centrāls elements, jo divpusējās attiecības starp Peru un Eiropas Savienību ir panākuma attiecības, tā ir strate ar strateģisku nozīmi Peru lai gan eh, divpusējā tirzniecība pēdējo gadu laikā, ņemot vērā konjunktūru, nav bijusi visai, eh, visai strauji tomēr. Izaugsme tikai 17. gadā bija par 14,7%. Šogad tā pārsniedz 11%. Tas nozīmē, mēs atgūstam mūsu tirzniecības izaugsmes dinamiku. Runājot par eh, ziņojumu projektu, ar kur jūs diskutējat, varu tikai piekrist 8. un 9. punktā sacītajam, kurš ir sniegts atbalsts modernizācijai un diversifikācijai eksportam gan no Peru, gan no Kolumbijas. Peru gadījumā pēdējo piecu gadu laikā, kamēr darbojas tirzniecības nolīgums, ir Eh, reģistrēti 803 jauni produkti, kas tika, tiek eksportēti no Peru uz Eiropas Savienību. Kopumā 98% no šiem produktiem eh, nāk no netradicionālajiem sektoriem. Tā tad eh, noz, nozarēm ar lielāku pievienoto vērtību un 90% jau no eksporta tiek īstenoti no mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem. Tātad tas ir demokratizējošs elements Peru ekonomikā attiecībā uz um, šo tirzniecības nolīgumu. Tāpat pievienojos um, Intā komitejas sacītēm Kolumbijas sakarā un par to, kas ir norādīts 18. punktā ziņu projektā. Paudīšu arī to, ka Peru ir īstenojis nozīmīgus uh, pūliņus darba inspekcijas stiprināšanā, un tagad daždati. Inspektoru skaits Peru ir ievērojami pieaudzis. 360 eh, darba in, uh, inspektori 2016. Eh, gadā, vairāk nekā 500 šobrīd, un 21. to skaits pārsniegs 900. Tas nozīmē, ka praktiski būs trīskāršojies darba inspektoru skaits, kas eh, palīdzēs mums risināt nozīmīgus izaicinājumus par ekonomikai. Tāpat šogad izskanēja Peru valdības skaidra politiska vērme par 63 eh, procentiem palielināts dodokļu eh, pārvaldes eh, aparāta darbību, un tas tiks vēl uzlabots vairāk. Tāpat pasvītroši, ka Peru ir arī parādījusi ļoti lielu virzību vīdes aizsardzības jomā, gan stiprinot institūciju šajā sakarā, gan arī normatīvos dokumentus. Tāpat runājot par eh, SDO konvencijām, esam ratificējuši astoņas konvencijas un parakstījuši vienošanos ar SDO darba plānam no 2018. līdz 2021. gadam. Tāpat ļoti nozīmīgs ir dialogs ar pilsonisko sabiedrību un esam atsākuši Nacionālās darba padomes darbu jūlijā, un ir jau sagatavota darba programma līdz pat gada beigām un uz nākošo gadu. Tāpat arī uh, Mēs esam eh, piedāvājuši pilsoniskas eh, sabiedrības diskutēšanai daudzpusējos nolīgumus. Tāpat arī vēlos noslēgumā pateikties un uzsvērt to, ka šodien komisijai tiek iesniegts ļoti detalizēts un pilnīgs ziņojums par Peru valdības eh, nostāju attiecību sūdzību no uh, Eiropas Savienības, eh, sūdzību, kas ir saņemta no Peru pilsoniskās sabiedrības Eiropas komisijā un kur var uh, tikt norādīti jauni skaidrošanas elementi. Ir ļoti daudz izaicinājumu, taču katrā ziņā ir vērojams ļoti pozitīvs teikums tendences e, šī nolīguma izstrāšanas sakarā. Paldies, un tagad es dodu vārdu uz trim minūtēm Kolumbijas vēstniekam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju uzstāties šajā zālē. Tāpat vēlos pateikties Santiago Fisas kungam par e, ļoti veiksmīgo un kodolīgo izklāstu. Es savā runā pieskaršos eh, tikai pāris punktiem. Pirmkārt, pār miera procesu ieviešanu. Val Kolumbijas valdība ir apņēmusies eh, to īstenot, kā jau tas vairāk kārtīgi tika eh, apstiprināts augstai pārstāvei un tiekoties ar ārlietu ministru. Tāpat pēc divām nedēļām Brisele apmeklēs Kolumbijas prezidents. Tāpat mēs ļoti rūpīgi sekosim un strādāsim nolīguma īstenošanai. Būtisks temats šodien, kas izskanēja, bija vīni un spirtotie dzērieni un būs nepieciešams veikt e, attiecīgas juridiskas un konstitucionāla e, raksturizmaiņas tomēr, jebkurš temats, e, kas ir jārisina, mēs esam gatavi šajā dialogā piedalīties. Nolīguma īstenošanā bija pozitīvi ietekmi mūsu pozit politiskajās, divpusējās un ekonomiskajās attiecībās, un uz to norāda vairāki. Uh, E, fakti. Mēs esam panākuši eksporta e, pieaugumu un e, arī pieaug imports. Nolīgums palīdzēs stiprināt arī tādu Uh, tipisku produktu eksportu no Kolumbijas, kā kakao, tropiski augļi un citi. Tāpat arī uh, Kolumbijas augļi tiek eksportēti uz Eiropas Savienību. Ļoti nozīmīgs uh, sadaļa eksportā ir MVU un ārkārtīgi daudzās pašvaldībās, vairākos departamentos ir MVU, kurus līdz tim, tam bija no, eh, ievērojami skāruši valstī esošie konflikti. Tāpat Kolumbija pilnībā atbalsta Eiropas Savienības eh, prasību sekot eh, pilsoņu veselības saprūpu uzraudzību un tāpēc atbalsta sanitāro un fitosanitāro standārtu augsto līmeni nolīgumā. Ir ļoti nozīmīgi sekotiem produktiem, kas tiks eksportēts Eiropas tīr, tirgu. Tas attiecas arī uz tādu plašu eksportētu produktu kā kakao, ko, Kolumbija tāpat ir apņēmusies eh, pievērst uzmanību mežu un apkārtējās vidas saglabāšanai un aizsargāšanai, un mūsu vidas aizsardzības centieni arī šeit tiek iekļauti. Tāpat ir jārēķinās ar lauksaimniecībai pieejamajām zemēm, taču eh, nedri, jāpasvītro to, ka Nolīgums ir būtisks ilgtspējīgai attīstībai un ir e, ļoti būtiski tas, ka izveidota iekšējā kons e, vietējā konsultatīvā grupa, jeb DAK pēc e, tā angliskā nu, saicinājuma. Un noslēgumā es vēlos paust uh, cerību, ka mak maksimālajā uh, Eh, drīz pilnībā tiks ratificēts šis nolīgums, un mēs varēsim izmantot līdz šim neizmantotās nolīguma iespējas. Un eh, es ceru, ka mūsu sadarbība tuvāko piecu gadu laikā būs eh, ļoti laba. Paldies! Un tagad dod vārdu referentam Santiago Fisas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikties sēdu referentiem un visiem kolēģiem, kā arī Kolumbijas un Peru pārstāvjiem par sniegto atbalstu, kas bija kopumā pozitīvs. Pilnīgi skaidrs, ka daudz ko var uzlabot, un man ir, es lieku lielas cerības uz grozījumiem, kurus var sasniegt. Es domāju, ka kā jau visos nolīgumos ir jāizvērtē, kāds bija stāvoklis agrāk šajās valstīs, kāds ir esošais šobrīd, ko, kas vēl ir uzlabojums, taču ir pilnīgi skaidrs tas, ka pateicoties nolīgumam ir tikusi nodrošināta ievērojama virzība gan ekonomiskā, gan sociālā jomā. Un es domāju, ka bez šāda nolīguma situācija būtu sliktāka nekā šobrīd. Protams, tas nenozīmē, ka mēs varam zaudēt modrību, ir jāturpina pievērst uzmanība tādiem jautājumiem kā sociālie eh, aspekti un citi. Tāpat ir ļoti rūpīgi jāseko cilvēktiesību aspektiem, un es arī gribētu dzirdēt vairāk konkrētu jaunumu šo tematu sakarā, jo Uzskatu, ka šis nolīgums būs ļoti derīgs visiem. Vēlreiz pat, e, paldies visiem un ceru uz to, ka kopumā mums izdosies sagatavot ļoti līdzsvarotu, visaptverošu ziņojumu, kas iekļaus gan. Uh, uh, šī brīža sasniegumus, gan cerības nākotnē, kas būs nozīmīgs Eiropas Savienībai. Paldies! Grozījuma iestiekšanas termiņš ir 16. oktobris pulksteni 6. pēcpusdienā, un ar to mēs pabeidzam skatīt sesto punktu. Un tagad minūtes pārtraukums, jo nākošais punkts notiek aizslēgtām durvīm. Zālē paliek tikai tie, kuriem ir uz to tiesības. Pārējos lūdzu vēl atstāt. As quick as possible.